Thank you, colleagues. Freedom of press and media in the world. Kolēģi, tad runāsim tagad par preses brīvību pasaulē. Šākas kundze ir referente. Lūdzu. Sāksim ar mūsu pirmo izskatīšanu šim ziņojumam par preses un mēdīju brīvību pasaulē dokuments pienā, tagad ir pieejams tikai angļu valodā, bet tik tikko visi tulkojumi būs sagatavoti. Jūs tos visus saņemsiet pa e-pastu. Sekretariāts tos nosūtīs. Gribu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. aprīlis līdz 2012. Un uzreiz tagad došu vārdu referentei Lūdzu Šākas kundzei. Paldies priekšsādātāji! Ļaujiet man vispirms pateikties kolēģiem un citiem, arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas uh, piedāvāja savas idejas un izteica ierosinājumus pirmajam ziņojuma projektam. Sākumā tas bija diskusija dokuments, un mēs uh, procesu uh, veidojam tik atvērtu, cik vien iespējams. Uh, jo ļoti svarīgi bija sagatavot labu dokumentu, lai tas būtu noderīgs arī praktiķiem, kas strādā ļoti sarežģītos apstākļos. Pirms es uh, pastāstīšu par dokumenta projektu, gribu pieminēt, ka es uh, izvēlējos šo tēmu preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība un Eiropas Savienības loma. Es uh, to temātiski izskatu. Es nerunāju šeit par atsevišķajām valstīm, jo, manuprāt, nebūtu iespējams visas valstis uh, šeit uh, pieminēt un nevajadzētu atkārtot to darbu, ko veids uh, nevalstiskās organizācijas sagatavojot ikgadējos reitingus un ziņojumus. Tad runa ir par plašsaziņas līdzekļu un preses lomu, proti nepieciešams uh, nodrošināt plašsaziņas līdzekļu brīvību, lai īstenotu cilvēktiesības. Mums ir optimizētas programmas, kas atbalsta žurnālistu organizācijas. Mēs atzīmējām, ka Eiropas Savienībai būs tikai tad uzticība pasaulē, jo mums pašiem viss būs savais kārtībā. Šis ziņojums e, ir saistīts arī ar ārējo, ārējas rīcības dienestu bet tāpēc mēs runājam par situāciju ārpus Eiropas Savienības. Kad mēs runājam par apdraudējumu, kuram ir pakļauti žurnālisti, un šādu apdraudējumu ir daudz, mēs konstatējam, ka bieži vien valdības pašas apdraud žurnālistus. Pastāv juridisks spiediens, bet arī um, izmanto citus likumus, piemēram, pretterorisma vai uh, valsts drošības uh, likumdošana tiek izmantota, lai iebiedētu žurnālistus. Te pašā laikā mēs konstatējam, ka ir vesela virkne likumu par difamāciju un apmelošanu, kas tiek izmantoti, uh, lai vajātu žurnālistus un pat tos uh, arestētu. Un uh, tāpēc uh, mēdīju atbildība ir svarīga problēma. Mēs runājam šajā ziņojumā arī par digitalizācijas ietekmi, jo visur mainās tagad plašsaziņas līdzekļi un uh, tiek pieprasīts privātā veidā pāraudzīt internetu un plašsaziņas līdzekļus, kas tiek piedāvāti digitālā veidā. Bet digitalizācija piedāvā arī dažādas priekšrocības, plašāku piekļuvi informācijai protams, ir arī jauni izaicinājumi. Piemēram, nav vairs skaidra robeža starp informāciju un viedokļiem, un arī ar, nav skaidrs, kā rīkoties ar digitālo saturu. Runājot par politikām un programmām, Eiropas Savienībai ir uh, vairākas ar mēdījiem saistītas programmas, bet ir iespējams uzlabot to efektivitāti un uh, temēt šīs programmas labāk izvirzot arī skaidrākus kritērijus. Tāpēc te ir arī daži ierosinājumi DEFCO un ārējas rīcības dienestam vajadzētu sadarboties labāk, izmantojot sinerģētisko efektu un koordinēt savu darbu. Tāpat uh, ad hoc un elastīgo finansējumu vajadzētu aizvietot uh, ar atbalstu vietējām organizācijām, ne tikai lielajām un labi pazīstamajām organizācijām. Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk iesaistīties um, notiekošajā kaimiņu valstīs un sasaistīt preses brīvības jautājumus ar tirzniecības un asociācijas nolīgumiem. Ja mēs izskatām finansēšanas instrumentus, piemēram, cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu, Tas ir jāizmanto elastīgāk, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību. Un arī šeit uh, jāstiprina vietējā atbildība, vietēju iestāžu atbildība un vietēju iestāžu kapacitāte. Mēs neiestājamies par iejaukšanos trešo valstu rīcībā, bet atbalstām vietējas kapacitātes atbalstu. Tad, tad kādas ir problēmas trešajās valstīs? Eh, žurnālistus vājā un iebiedē, eh, preses brīvība tiek ierobežota, un neviens par to eh, valsti vai vajātājus nesoda. Vajadzētu darīt visu, lai tiktu taisnīgi sodīti visi nodarījumi un noziegumi, kas vērsti pret žurnālistiem. Jāpiedāvā arī vajadzīgie resursi, lai žurnālisti varētu gūt juridisko uh, aizstāvību, un uh, netiktu iebiedēti, lai viņam ne, netiktu liekta iespēja sevi aizstāvēt. Eiropas Savienības loma šeit varētu būt atbalsts trešajām valstīm vēlēšanu sistēmu izveidē. Mēs varētu veicināt sadarbību uh, starp vēlēšanu uh, atbildīgajām vēlēšanu iestādēm trešajās valstīs un tā varētu panākt, lai vēlēšana rezultāti būtu likumīgāki, lai tos labāk varētu pārbaudīt plašsaziņas līdzakļu pārstāvji. Ārējas rīcības dienests varētu labāk un efektīvāk izmantot attiecības ar citām valstīm starptautiskajos fórumos, piemēram, Digitālās brīvības fórumā, UNESCO un ANO kontekstā. Un uh, mēs uh, atzīstam, ka komisija daudz dara, lai veicinātu digitālo brīvību, bet nepieciešams darbu optimizēt un izstrādāt kopējo vīziju attiecībā uz Eiropas Savienības lomu pasaulē, aizsargājot masu mēdīju brīvību un digitālo brīvību. Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit atkārtot to darbu, ko jau veids pilsoniskā sabiedrība. Nevajadzētu izveidot valstu sarakstus, to sakārtojot uh, reitinga veidā uh, pēc uh, preses brīvības pakāpes. Es domāju, ka ēnu referenti tam piekritīs. Katrā gadījumā uh, mēs turpināsim darbu koleģiāli, un es domāju, ka būs jāatceras arī, ka cilvēki cer uz mūsu aizsardzību un mūsu atbalstu. Paldies! Thank you! Paldies! Ir trīs runātāji pieteikušies. Vispirms ir Rīs uh, Sāģičas kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Ceru, ka es neizteikšos pārāk ilgi. Es piekrītu pamatā referents sacītajam un apsveicu viņu par lielisko darbu. Vismaz līdz šim redzēsim, kas notiks vēlāk. Un es aicinu turēties pie jūsu ieteikumiem. Es tā darīšu kā tautas partijas referente, lai mēs neskatītu katru konkrētu valsti, jo mums jau ir vairāk ziņojumi par tām valstīm, kas ir kaimiņu valstis vai kurām ir attiecības ar Eiropas Savienību. Mums ir gada pārskats, kurā mēs uzskaitām konkrētus gadījumus, konkrētas valstis, konkrētus vārdus. Ja mēs sākam ar vispārīgu ziņojumu un iekļaujam šādus gadījumus, tad mēs uh, vairs nespēsim situāciju kontrolēt. Esmu gandarīta, ka mums ir vispārīga pieeja problēmām. Un it īpaši Tāpēc, ka pirmo reizi mēs iekļaujam digitālos un sociālos mēdījus. Manuprāt, tā ir jauna realitāte. Un es arī apjautājos citu viedokļus, vai mums vajadzētu šos digitālos mēdījus iekļaut ziņojumā. Domāju, ka jā, jo mēs nonākam dažkārt sarežģītā situācijā, kur nezinām, uh, Eh, ka tad īsti ir robeža, kas ir žurnālists, kas nav. Šobrīd cilvēki raksta blogus, kuros ne žurnālists var tikt uzskatīts no režīma puses par žurnālistu, jo eh, režīms uzskata to par bīstam tendenci. Mums šis jautājums ir jāapspriež un redzēsim, kas eh, tālāk notiks ar grozījumiem un uh, kā teksts izskatīsies vēlāk, bet tas fakts, ka mēs tos iekļaujam, manuprāt, ir noderīgi. Es atbalstu šo vispārīgo pieju. Es atbalstu referents sacīto, ka nevajadzētu konkrēti sadalīt pa valstīm vai konkrētiem gadījumiem, jo ir citi fórumi, kur mēs to varam darīt, un es gribētu arī paturēt šo sociālo mēdīju dimensiju un digitalizācijas iedzienu No manas puses tas būtu viss. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Jakonsārī. Kundze, paldies, priekšsēdētāji! on hyvä lähtökohta ja nämä viisi... Jā, es eh, šo projektu uzskatu par eh, ārkārtīgi labu pamatu šajos piecos punktos eh, tiek radies ļoti labs ietvers projektam. Digitalizācija. Par šo problēmu arī tiek runāts, tas ir ļoti labi. Bet uh, vajadzētu par šo jautājumu runāt uh, strateģiski un dziļāk. Šeit rodas jautājums, kādas strateģiskas prasības mums par to ir. izmaiņas medijos, izmaiņas uh, vārda izteiksmes brīvībā. Par to tas ir jārisina, un Eiropas uh, Savienībā ir vajadzīga stratēģija, un referente arī saka, ka Eiropas Savienība te vajadzētu ciešāk sadarboties, vairāk koordinēties ar uh, ģenerālu direktorātu Tas, protams, arī tā ir, bet tas arī nozīmē, ka mums Eiropas parlamentā vajadzētu ciešāk sadarboties. Tam vajadzētu būt īstenībā pašsaprotami. Arī ir svarīgi, ka, ja Eiropas parlamentam ir uh, būtiska loma šādu ziņojumu sastādīšanā, tad to vajadzētu ņemt vērā arī asociācija noliekumos. Šajos noliekumos bieži vien ir izvirzīti kritēriji, prasības. Un šeit īpaši ir svarīga sadarbība starp ārlietu dienestu un parlamentu. To mm, nav iespējams pietiekami bieži uzsvērt. Ja ir starptautiski nolīgumi, kuros uh, nav skaidri uzraudzības mehānismi paredzēti, tad ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem mediju brīvībai. Būtu ļoti labi, ja šis ziņojums būtu drusku tāds eh, stingrāks, enerģis, enerģi, enerģiskāks. Es domāju, ka eh, formulējums eh, varētu būt daudzas vietās skaidrāks, nevis vienkārši konsider, bet kaut ko, kaut kā tāds spēcīgāk pateikt. Es domāju, ka formulējumi vājina tekstu, un tam tā nevajadzētu būt par finansējumu un par ekonomisko pārvaldi Šākas kundze izsaka ļoti labus priekšlikumus. Šeit izvirzās arī jautājums par mediju daudzveidību un uh, mediju koncentrāciju tikai dažu īpašnieku rokās. Par to ir runāts darba dokumentā, un uh, es ceru, ka šajā ziņojumā Un tad īpaši runāja par stratēģiju, tas būtu izklāstīts detalizētāk, jo mediju koncentrācija tikai dažu īpašnieku rokās ir ļoti liela problēma. Tad ir vēl viens punkts, kur vajadzētu precīzāk paraudzieties, eh, tas ir punkts, par kurai referenti runājas, tur ir teikts, ka uh, valstis nevajadzētu iekļaut sarakstā, kuros mediju attīstība ir pozitīva vai negatīva. Jā, tā tas ir, ka šīs saraksts nekad nevar būt tāds galīgs noslēdzošs, bet tomēr ir valstis, kurās eh, attīstība ļoti dramatiski attīstās eh, negatīvā virzienā, kur preces un mediju brīvība ir ļoti apdraudēta, un es eh, uzskatu, ka šīs valsts tomēr vajadzētu arī pieminēt. Es atbalstu arī to, kā ir būtiski, ka Eiropas Savienība savā ārlietu politikā dara visu, lai aizstāvētu izteiksmes brīvību. Un, eh, ja mēs to prasām un darām, tas, protams, ir jāprasa arī eh, no mūsu dalību valstīm. Arī tām pašām jāpieturas pie šiem standartiem. Februārī Lības komitejā tika pieņemts uh, iniciatīvas ziņojums tieši par šo tematu par preses brīvību Eiropas Savienībā. Šie ziņojums maijā būs plenārsēdes darba kārtībā. Un uh, šis ziņojums ir cieši saistīts arī ar pašreizēju ziņojumu. Es uzskatu, ka šis ziņojuma projekts ir tāds labs pamats. Ceru, ka varēs uh, to visu attīstīt tālāk. Un ka varē, varēs, būs iespējams arī konkrētāk pateikt, kur uh, presas un mediju brīvība ir īpaši ierobežot, kur situācija ir īpaši slikta. Noteikti referenti nu, arī par to varēs vēl izteikties. Paldies. Sir Atkins, you have the floor. Atkins kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Manuprāt, šī ziņojuma būtība ir ļoti interesanta un tā kā biju pēcpusdienā, tad varēju to jau izskatīties. Man ir vienīgās bažas, ir tas elements, ir tas, ka ziņojums mēģina aptvert visas jomas attiecībā uz preses brīvību, un tad ik to var viegli lasīt, un to var kratīt, ropurināt rokās un teikt, lūdzu, eh, to atbalsta Eiropas Savienība. Taču dažkārt tomēr mums ir jābūt konkrētiem. Es nezinu, vai kolēģi apzinās, bet piemēram, vienotie karalistē šobrīd notiek plašas parlamenta debats par preses brīvību attiecībā uz uh, dažādiem notikumiem presē mēdījos, par to, kas ir sacīts par slavenībām, politiskām vai nē, kuras pēc tam nonāk tiesā vai ir, jā, dažkārt tiek pierādīts, ka mēdī ir kļūdījušies, bija dažkārt tas tiek pasniegts kā meli, citreiz kā faktu sagrozīšana, un šajā gadījumā ir zināmas bāžas par policijas informācijas sniegšanu mēdījiem, par slavemībām vai pat ierindas pilsoņiem. Un e, sabiedrības spiedienas apvienotie karalistē uz preses brīvību ir samērā e, naidīgs šobrīd. Un līdzsvaru atrast ir samērā grūti, jo pirmo reizi Lielbritānijā mums nācās saskarties ar konkrētiem gadījumiem vairāk nekā ar uh, vispārīgām lietām. Piemēram, uh, šodien lasīju rakstu, kur tik ka uzdots jautājums, kāpēc preses operatoriem būtu jādod lielāka brīvība nekā citiem ikdienas brīvība. Mēs uzskatām par, paš, par sevi saprotam, ka presē brīva, jo brīva prese nozīmē brīvas naudas. Tā tik tiešām ir. Taču kāpēc presē ir jābūt brīvākai nekā citiem? Un E, tā būtu arī pareizi norāde. Un šeit referenti rīkosies ļoti gudri, iekļaujot šīs lietas, piemēram, atzīst valdību primāro atbildību pār preses brīvības pārkāpšanu. E, šobrīd Piemēram, mēdīji Brita, Lielbritānijā par to apsūdza premjerministru, ka tie mēģinot e, iegrožot prēsi. Ko jūs domātu, ka tas nebūtu iespējams apvienotie karalistē vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī? Tā ka šeit paliek jautājumi. Un es gribētu jautāt referentē, es neesmu pārliecināts, vai es piekrītu iepriekšējiem runātājiem par to, ka mēs neesam uh, konkrēti runājot par valstīm, jo ja šis ziņojums ir ar savu svaru, tad varbūt vajadzētu pielikumu kādu listi ar valstīm un brīvības statusu tajā. Varbūt mēs varētu uzskaitīt tās valstis, kurās mūsuprāt preses brīvība nav tik augsta, cik mēs to vēlētos, paturot prātā to, ka, piemēram, kā jau es sacīju, ka Britānijā, eh, Lielbritānijā mm, pastāv jautājums, vai presa ir brīva, jo es e, saprotu arī, ka šeit varētu būt tie retoriski jautājumi, es saprotu, kāda, eh, kāda var būt praktiskās pieejas atšķirīgas, bet esmu nobažījies vēl par vienu jautājumu konkrēti, ka ļoti bieži netiek skartā interneta joma, blogi un e, referenti grib iekļaut digitālos mēdījus, bet e, digitālie mēdīji ne, nav ar izcelsmi kādā vai citā valstī. Tie nav drukāti Kopenhāgenā vai Parīzē. Tie ir e, radīti kaut kur, kur mēs nezinām, un tos ir grūti kontrolēt. Un es nezinu, vai mums vajadzētu Eh, konkrēti norādīt, kā mēs risinātu šo jautājumu. Šis ir visplašākais brīvo eh, nāciju parlaments eh, pasaulē. Tāpēc ir tīpaši tā, kā mums ir dalībvalstis, kurās vēl netiksen nebija preses brīvības. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt šeit lietas sakārtot. Manuprāt, sākums ir lielisks, referente ir paveikusi ievērojamu darbu. Taču vai mums vajadzētu iet vēl šo soli tālāk, šo metru tālāk un būt e, konkrētākiem un noteikt kādus kritērijus? Paldies! Thank you. Next speaker. Paldies. Nākamais un pēdējais runātājs - Landsberg kungs. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu apsveikt referentes kundzi un ierosināšu līdzīgi kā Atkinsa kungs, ka mums vajadzētu paplašināt šo ziņojumu, papildināt to, iekļaujot dažus punktus, kurus es tagad uzskaitīšu. Protams, mēs varam papildināt dokumentu ar grozījumiem, un grozījumus var saga sagatavot jebkurš, bet es domāju, ka referentai pašai būtu vislabāk to izdarīt. Proti, piemēram, kas nav pieminēts šajā ziņojumā. Es tagad skatos cauri dokumenta projektam, un, piemēram, attiecības starp plašsaziņas līdzekļiem un izklaides Uh, nozari. Šī izklaides nozare var būt uh, nav uh, tik saistīta tieši ar masu mēdījiem, bet bieži vien tās pārstāvji cenšas piesekties, tā teikt, ar plašsaziņas līdzekļu brīvību. Tā kā vajadzētu šeit šo uh, norobežošanu izdarīt. Un tad uh, par uh, vārda brīvību. Vai tad tik tiešām tā pastāv vārda brīvība? Un uh, vai pastāv brīvība no plašsaziņu līdzekļu rūpniecības vai biznesa interesēm? Uh, vai žurnālisti nekalpo uzņēmumam. Uzņēmumam ir savas intereses. Pirmam kārtām peļņa. Vai tad žurnālisti tik tiešām ir brīvi no jebkurām saistībām un interešu konfliktiem? Tieši tas taču noved ļoti bieži pie iekšējas cenzūras. Nav pat runa par valsts cenzūru, bet par iekšējo cenzūru. Uh, To vajadzētu pieminēt, manuprāt. Būtu svarīgi to pieminēt Eiropas parlamenta ziņojumā. Tad par brīvībām un apdraudējumu. Tad kad brīvības ir apdraudētas? Te ir daži punkti uh, par to, uh, kādi ir apdraudējuma piemēri, bet to skaits pieaug. Politiskā kritika masu mēdījos bieži vien tiek pielīdzināta apmelošanai un um, naida kūdīšanai. To uzskata par noziedzīgu nodarījumu. Un mēs redzam, kā piemēram Krievijā vecie likumi par ekstrēmismu joprojām uh, nosaka, ka jebkāda valsts kritika var tikt uzskatīta par noziegumu, par ekstrēmismu. Tad par devīto punktu, piemēram, jūs šeit pieminējāt, ka masu mēdījus bieži vien izmanto kā propagandas instrumentu, bet runa nav tikai par propagandu. Tas vēl ir pateikts ļoti maigi. Preses brīvība tiek interpretēta ļaunprātīgi, kad, piemēram, žurnālisti ir iesaistīti uh, vai piespiesti uh, sniegt informāciju tādā veidā, lai sagrautu politiskos oponentus. Žurnālisms ir ļoti liels spēks, un to bieži vien izmanto saftīgos nolūkos. Tas, manuprāt, ir pamats bažām, un šīs bažas jāpiemiņ. Paldies! Okay. Se mi posso permettere un'osservazione personale. Paldies. Vai es drīkstu arī pats izteikt kādu komentāru? Jā, tagad par Atgaras kungu teikto. patiešām varētu sastādīt valstu sarakstu, kurā, kurās eh, preses un mediju brīvība ir apdraudētas un nav situācija tāda, kāda tai vajadzēja būt demokrātiskā valstī. Bet varbūt ir sarežģīti atrast piemērotas kvalificētas personas, kuras varētu objektīvi sastādīt šādu sarakstu. šis valsts saraksts varētu tikt izmantots kā politiska propaganda. Tur vajadzētu ļoti uzmanieties. Tagad vārds referentē lūdzu. Uh, paldies. Liels paldies uh, ēnu referentiem un pārējiem, kas izteica savus komentārus. Es augstu vērtēju jūsu ierosinājumus. Uh, jāņem vērā, ka uh, šim ziņojumam ir zināmi arī tā, telpiski ierobežojumi, bet mēs eh, te uh, nerunāsim par visu, kas vien iespējams. Uh, tas, ko teica Jakonsārī kundze un Arkenza kungs. Atsautoties uz viedokļiem, es gribētu teikt, ka es esmu referente arī uh, ziņojumam par digitālo, stra, digitālās brīvības stratēģiju. Un tur uh, ir atrunāti daži ļoti specifiski jautājumi, kas ir saistīti ar digitalizāciju. Runa tur nav tikai par plašsaziņas līdzekļiem. Es negribēju atkārtot šeit tekstu no nesen pabeigta ziņojuma, jo preses brīvībai tik un tā vajag vairāk uh, lapušu nekā var iekļaut šajā ziņojuma projektā bet, protams, detalizētāk mēs varēsim par digitalizāciju parunāt vēlāk. Par Eiropas parlamenta lomu. Es piekrītu, ka tā laikam jāizceļ un jāprecizē, bet te pašā laikā es nevēlos labprāt runāt par mums pašiem, jo mums vienmēr ir iespēja uzlabot savu rīcību, izmantojot delegācijas vai sagatavojot ziņojumus vai sarunās par nolīgumiem, vai arī caur ziņojumiem, ko mēs saņēmām no ārējas rīcības dienesta. At, Jekonsāris kundze vēlējās to formulēt izteiktāk. Nu, es varu par to padomāt. Tad bija arī ierosinājums skaidrāk izteikties par plurālismu uh, un atbildību. Jā, ļoti labs ierosinājums. Uh, par valstu sarakstu. Jāsaka, tā ir nopietna dilemma. Es baidos, ka nav nevienas valsts, uh, kur viss būtu ideāli, kur nepastāvētu nekādas problēmas. Es pat esmu no Nīderlandes. Tā ir visai liberāla un brīva valsts. Vārda brīvība un izteiksmes brīvība eh, tiek augstu vērtēta, bet arī pie mums ir visai nopietni izaicinājumi eh, žurnālistiem, arī problēmas ar digitalizāciju. Mēs, protams, sekojam arī situācijas attīstībai apvienotajā karalistē. Uh, Tas, uh, starp citu, iedvesmoja 20. punktu, kur ir pateikts, ka um, arī Eiropas Savienībā um, masu mēdīju līdzekļi tiek izpētīti, vērtējot to nētisko uzvedību. Un Eiropas Savienībai pašai jāsakārto lietas pie sevis, lai kļūtu par labu paraugu citiem. Te pašā laikā mums jāsaprot, ka Eiropas Savienības uh, dalību valstīs uh, izaicinājumi nav tik nopietni uh, kā apdraudējumi uh, un uh, pat nāves draudi, ar kuriem saskarās žurnālisti trešajās valstīs. Tā kā kaut gan es arī atzīstu, ka arī mūsu dalību valstīs ir uh, zināmas problēmas, tās tomēr nav salīdzināmas ar problēmām citur. Un par priekšsēdētāju ierosinājumiem, kāpēc mēs nesagatavojām pielikumu ar vairākiem sarakstiem un vairākiem uh, reitingiem, kas jau ir sagatavoti. Tad vairākas nevalstiskās organizācijas gatavo tādu ziņojumus, piemēram, žurnālisti bez robežām. Komiteja žurnālistu aizsardzībai arī gatavo katru gadu savu reitingu. Tāpat ir, ir arī eh, preses brīvības ziņojums Protams, ir šādi reitingi, un tad labāk būtu tos visus ievietot pielikumā, lai mums būtu objektīvs pārskats par dažādiem reitingiem. Tad mums nevajadzētu pašiem izvēlēties, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, jo tas izraisītu ļoti plašas diskusijas, jo uh, daži uzskatītu dažas valstis par. Uh, uh, visai brīvām, citas tās kritizētu. Tā kā es domāju, ka šeit uh, uh mēs priekšsādātāju priekšlikumu pārunāsim ar ēnu referentiem. Un par Landsbergu kungu teikto par preses un masu mēdīju izmantošanu, lai uh, uh, cīnītos pret opozīciju un sagrautu uh, politiskos pretiniekus. Jā, tas tiešām ir ļoti svarīgs komentārs. Jūs pieminējāt arī izšķiršanu starp uh, plašsaziņas līdzekļiem un izklaides industriju. Jā, tik tiešām preses brīvība re, reizēm tiek izmantota par iegānstu, lai attaisnotu uzvedību, kas uh, nav attaisnojama. Ā, un jautājums par to, vai vispār pastāv uh, brīvi plašsaziņas līdzekļi. Es saprotu, ka katrai valstī ir savas problēmas. Un, um, diez vai mēs varēsim šo jautājumu atrisināt šajā ziņojumā. Jūs pieminējāt arī uh, šeit politisko kritiku vai ekstrēmismu, tad uh, es šeit pieminu, piemēram, pretterorisma uh, likumu vai pretekstrēmisma likumu izmantošanu cīņai pret žurnālistiem. Bet, ja jūs vēlaties konkrētākas atsauces, un ja jums būs priekšlikumi, es labprāt tos sagaidīšu. Ļoti jauki, ka mums ir uh, tik veiksmīga sadarbība jau šeit. Uh, un es gaidīšu priekšlikumus no ēnu referentiem un visiem, kas vēlēsies uzlabot šo ziņojumu. Par digitālajiem aspektiem. Lūdzu ieskatīties ziņojumā par digitālo brīvību pasaulē. Un Jakonsāri skundze pieminēja arī ziņojumu uh, Lībe komitejā par preses brīvību Eiropas Savienībā. Tā kā mums nevajadzētu šeit atkārtot to, kas jau noteikts un izdarīts citur. Paldies! Thank you for your excellent... Paldies par lielisko prezentāciju. Un nākošais punkts ir Eiropas Savienības um, loma. Eiropas Savienības loma veicinot uh, plašāku transatlantisko partnerību. Uh, referents ir Francisko Jose Milans Mons, un Šī ir pirmā reize, kad mēs skatām paši iniciatīvas ziņojumu par minēto tēmatu. Gribu atgādināt eh, komitejai, ka paplašinātais birojs ir izlēmis sagatavot šo ziņu, lai skatītu divus pabat jautājumus. Pirmkārt, Eiropas Savienības eh, Savienoto valstu divpusējās attiecības eh, sakarā ar prezidenta Obamas otro termiņu, un otrkārt plašāka transatlantiskā sadarbība iekļaujot Dienvidu Ameriku un domājot par jaunām sadarbības iespējām ar Latīņu Amerikas valstīm. Un tagad es bez kavēšanās dodu vārdu referentam. Paldies priekšsēdētājiem. Jau pagājušajā mēnesī bija. Eh, iepriekšēja iespēja prezentēt šo ziņojumu, un es nedomāju, ka būtu nepieciešams atkārtot visu toreiz sacīto. Jūs ļoti pareizi norādījāt priekšsēdētāji, ka mandāts bija divējs. Pirmkārt, klasiskās transatlantiskās attiecības, ja tās to varam nosaukt pēc Obamas pārvēlēšanas, pirmkārt, un otrkārt, plašākā atlantiskā perspektīva, kas iekļautu visu Atlantijas telpu. Gribētu pasvītrot, ka Eh, sadalot eh, šo ziņojumu tādās divās daļās, šis ziņojums praktiski kļūst par dubult ziņojumu. Un tomēr eh, tagad pāriešu uzreiz pie ziņojuma un ķeršos pie Eiropas Savienības Savienoto valstu attiecībām. Domāju, ka šobrīd pēc Obamas pārvēlēšanas ir iespēja no, piešķirt jaunu sākumu mūsu attiecībām, kas jau ir labi turpinājušās, un ne tikai ņemot vērā Obamas pārvēlēšanu, bet arī ņemot vērā eh, tā saucamo tirzniecības un investīciju partnerattiecību, Angola Trade Investment Partnership. Un domāju, ka tas varētu būt nozīmīgs faktors divpusējo attiecību revitalizācijai, kā arī mums ir jādomā par jaunu eh, divpusējo projekciju, domājot par jaunām kompetencēm, par valstu iepirkumiem, un kas vēlāk izvērtīsies par globālu projekciju, jo daudzām citām valstīm nāksies eh, iekļauties šeit. Un arī runājot par sadarbību divpusējā ziņā, pie kura es gribu tagad atgriezties, tas būtu vēstījums pārējai pasaulē par to, ka uh, Eh, savienoto valstu Eiropas Savienības attiecības ir dzīvas ar ambīcijām un ka mēs vēlamies šīs ambīcijas uzturēt. Tā izskaitā pasaules ekonomikā un mēs nevaram pieņemt marģinālu lomu šeit. Eh, šis eh, punkts kvantitatīvi nav tik daudz izcelts manā ziņojumā un ņemot vērā Intas oktobrī apstiprināto rezolūciju, tiek gatavota specifiska rezolūcija par šīm at attiecībām. Tāpēc manā ziņojumā šis jautājums aizņem savu vietu, bet kvantitatīvi netik daudz. Tāpat arī gribu atkal atsaukties uz koordinēto sadarbību ārējā sadarbībā. Gribu uzsvērt, ka kopīgi mēs esam spēcīgāki nekā katrs atsevišķi, un tāpēc es runāšu par vairākiem globāliem izaicinājumiem, tāpat arī par e, dažādiem konfliktiem e, eh, Ārābu pasaulē, par Ķīnas un Krievijas e, attīstību, un gribu atgādināt arī parlamenta jau pausto attiecībā uz transatlantiskās um, padomas izveidošanu, kur varētu notikt uh, sadarbība starp Keriju un Aštoni vai viņas, um, viņu pēc. Uh, pēctečiem amatā, kur regulāri tiktu skatīti esošie izaicinājumi, ārpolitikas temati un dažkārt arī strateģiskā analīze. Tāpat ir jārunā par likumdevēju transatlantisko partnerību. Mēs atveram biroju Vašingtonā un arī būtiski iekšējās justīcijas jautājumi - datu apmaiņa, kiberdrošība, cīņa pret terorismu. Tās ir jomas, kur, kur ir izveidota augsta līmeņa darba grupa 2010. gadā. Tāpat vīzu jautājums, kas nav atrisināts četrām dalībvalstīm, četru dalībvalstu pilsoņiem pagaidām ir vajadzīgas vīzas. Un tagad pāriesim pie ziņojuma otrās daļas. Kā jūs zināt, pēdējos um, divus, trīs gadus uh, esam strādājuši pie šiem jautājumiem, un arī Eiropas komisija 2011. gadā Eh, Lisabonā sasauca simpoziju par izaicinājumiem drošības ziņā. 2011. gada jūlijā notika seminārs pie notika arī sanāksmes eh, par šo jautājumu, nesen Itālija sasauca sanāksmi par šo jautājumu, bet runājot par transatlantisko prizmu, mums ir jāapzinās, kā šajā tik cieši savstarpēji saistītajā pasaulē ir izaicinājumi, kas mums ir kopīgi, un tāpēc būtu noderīga globālāka sadarbība ne tikai starp ziemeļiem, bet arī starp ziemeļiem un dienvidiem. Mums ir jāņem vērā klusā okeāna un Āzijas reģiona valstu augšupēja, un mēs nevaram koncentrēties tikai uz Atlantiju, un arī jārunā par uh, Dienvidatlantijas valstu augšupeju konkrēti Brazīlija, Meksika, kā arī Āfrikas valstis, e, Dienvidāfrika, Nigērija, Rietumāfrikas valstis un pēc tam jārunā par būtiskiem citiem jautājumiem, piemēram, Ķīnas iespiešanās gan Āfrikā, gan Latīņamerikā, ko par to domā Ziemeļvalstis un Latvijas atsevišķās vietās, kurus agrāk pārvaldīja Eiropieši, e, nereti tagad pārvalda e, Ķīna. Par ko ir runa manā ziņojumā? Lai dotu jums ieskatu. Spēlētāji Eiropas Savienības Savienotās valstis uh, Dienvidu Amerikas valstis, kas um, ir tirgus ekonomika un šis uh, trīsstūra veida uh, dialogs uh, praktiski uh, ir nedaudzas reizes noticis, bet lai gan Latīņa Amerika ir ļoti heterogēna pasauli, tur tomēr ir dažādas organizācijas, um, reģionālas organizācijas, un par kurās jomās šis ziņojums varētu būt ar pievienoto vērtību. Tas attiektos uz um, globālo pārvaldību, uz cīņu pret uh, noziedzību, uz vēršanos pret uh, klimata pārmaiņām, tāpat arī, ja veiksmīgi norit mūsu nolīgumi ar Kanādu, tad būs ar um, nolīgumi ar Dienvidamerikas, ar Latīņamerikas valstīm un brīvās tirdzniecības nolīgumi ar Centrālamerikas valstīm, ar Peru, Kolumbiju, eh, ķī, Čīli, tāpat arī ar nafta valstīm. Un mēs izveidojam sadarbības eh, trīsstūri starp eh, manām uzskaitītajām valstīm. Tālāk runājot par jautājumiem ar pievienoto vērtību par globālo pārvaldību jau es runāju, bet ar kādiem mehānismiem to var panākt. Es, ir uzskaitītas jau esošās organizācijas tālāk. Karikom eh, un citas organizācijas, ar kurām mm, gan Savienotajām valstīm, gan Eiropas Savienībai vajadzētu pragmatiski pakāpeniskā veidā uh, uzsākt šo trīsstūra veida dialogu. Tāpat arī jāpaturprātā, ka gan Eiropai, gan Savienotajām valstīm eh, notiek eh, divpusējie samat, samiti, tā skaitā 2015. Mm, gadā nākošā, kas notiks Panamā. Un mums ir notikušas regulāras viedokļa apmaiņas un tādām ir jānotiek turpmāk. Atlantijas okeānam ir vēl Āfrikas piekraste. Arī Āfrikā mums ir izaicinājumi, kas ir globāli, piemēram, šeit es domāju par drošības jautājumiem, par narkotika apkarošanas jautājumiem. Šī ir vairs ne tikai trīs stūrveida, bet nu jau četras stūrveida problēma, kā notiek um, narkotiku, narkotisko vielu eh, ceļošana, un mēs varētu veidot eh, sadarbības četras stūri, lai apkarotu narkotiku tranzītu un iekļaut citus drošības jautājumus. Tāpat arī cīņa pret eh, pirātismu kur sniedz savu atbalstu gan Eiropas Savienība, gan uh, Savienotās valstis. Ir dažādi reģionālie, uh, reģionālie organismi, kas strādā ar šiem jautājumiem eh, Āfrikas reģionā, bet Mums ir jāskatā jautājumi, kurus varam skatīt vai nu trīs stūra vai četru stūra optikā. Vārdu sakot, dokuments ir visai atvērts šajā ziņā un nav iecerēts šeit neko padarīt par dogmu. Un noslēgumā priekšsēdētāji gribu sacīt, ka šie jautājumi ir E, daudzu valstu iekšējā darba kārtībā, taču es domāju, ka darbs, kas ir iesākts, ir jāturpina, un nedomāju, ka kādu varētu traucēt doma par šādu transatlantisko savienību. Un tomēr e, pārāk gari es negribu par to stāstīt, un tagad esmu gatavs uzklausīt kolēģu viedokli. Paldies, nākošais runātājs e, Sala Franka. Madam Nets, vous désirez intervenir? Eh, Nīca kundze, vai jūs gribētu izteikties, lūdzu? Well, uh, Priekšsēdētāji kolēģi, paldies jums, paldies kolēģim Salafrankam. Gribu pateikties Miļānam Monakungam par sagatavoto ziņojumu, kurš ir ļoti visaptverošs un tik visaptveroši mēģinot iekļaut iespējamos aspektus pašreizējām uh, pasaules situācijā, ka tur ir pat grūti uh, precīzāku izvēli izdarīt. Bet varbūt mēs varētu izvēlēties dažas jomas, kurās mēs koncentrētos, un viens no visgrūtākajiem un lielākajiem izaicinājumiem varētu būt sarunas par tirdzniecības eh, nolīgumu starp uh, Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm, jo pat, ja abas puses piekrīt plašākiem mērķiem, tad detaļu izstrāde būs ļoti sarežģīta un izaicinoša daudzu dažādu iemeslu pēc, un tāpēc es domāju, ka mēs varētu koncentrēties uz šiem jautājumiem. Ne tāpēc, ka mums ir jānoslēdz nolīgumus par katru cenu, tā nevajadzētu būt, bet lai varētu nošķirt starp prioritātēm un apspriest ar ieinteresētajām pusēm, sākot ar mūsu parlamentu. Ir pilnīgi skaidrs, ka kolēģi, kuriem domā par lauksaimniecības jautājumiem, varētu būt ar atšķirīgu viedokli par tirsniecības attiecībām ar savienotajām valstīm nekā kolēģi, kas e, vairāk domā par rūpniecisko produkciju, par digitalizāciju vai citām jomām. Otrkārt, manuprāt, tad, kad mēs aicinām organizēt jaunu samitu starp savienotām valstīm un Eiropas Savienību, tad mums vajadzētu aicināt dalību valstis izvairīties no pagātnes kļūdām. Konkrēti, ka pārāk daudz Eiropas dalībnieku grib iegūt runas laiku, un tādējādi Amerikas eh, pārstāvji var eh, izteikties um, ļoti īsi un beigās ar grūtībām saprot, kas īsti notiek, tāpēc mūsu pašu interesēs ir tas, lai mēs saprastu un ņemtu vērā abu pušu intereses. Iepriekšējo ziņojumu sakarā, manuprāt, pagājušā gadā vai pirms diviem gadiem bija vairākas tautas partijas delegācijas, kuras apmeklēja Savienoto valstu kongresu, manuprāt, 12 mēnešu garumā Un šis skaits bija ārkārtīgi liels, un pēc tam bijām pārsteigti, ka bija grūtības tikties ar Amerikas partneriem, jo, ja eh, viņiem būtu jātiekās ar ikvienu Eiropas Savienības delegāciju, kas gāja cauri kongresam, tad, eh, tad varbūt eh, viņiem neatliktu pat laika nekam citam. Tāpēc ir daudz darba, lai padarītu šīs attiecības par efektīvām. Un es gribētu aicināt kolēģus un citus mēģināt apzināties to, ka tas nav viegls uzdevums un ka vajadzētu to panākt un aicinu visus koncentrēties uz to, kā vislabāk uzsākt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu, jo tas būs nozīmīgs izaicinājums. Paldies! Būtībā, Ferkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribētu pateikties kolēģim Milanam Monam par paveikto darbu. Tik tiešām viņa izvēlētā pieeja ir visaptveroša. Un jāsaka, es eh, to labi saprotu un varu atbalstīt, jo reizēm mums ir jādomā par plašāku um, aptvērumu nekā tas, ar ko mēs nodarbojamies ikdienā. Bet no citas puses nevaru neatbalstīt Nīcas kundzes teikto. Mums jākoncentrējās uz prioritāriem jautājumiem. Man ir vesels saraksts ar priekšlikumiem, kurus varētu pievienot ziņojuma projektam, tie būs grozījumi, tad jūs uh, uh, sagaidīsiet tos uh, daļēji no zaļo politiskās grupas, bet tagad pieminēšu tikai trīs lietas papildu tam, kas jau tika pieminēts, ne tikai par tirsniecību un investīcijām, bet vajadzētu koncentrēties vēl uz trīs lietām. Uh, Pirmā ir klimata izmaiņas. Prezidents Obama skaidri teica savā inaugurācijas um, uzrunā un vēlāk citās runās, ka viņš vēlas izmantot šo otro pilnvaru periodu, lai panāktu praktiskus rezultātus cīņā pret klimata izmaiņām. Un mums uh, nevajadzētu kautrēties, vajadzētu tieši atgādināt amerikāņiem uh, par uh, šiem solījumiem Es domāju, ka Eiropas Savienībai šeit taču ir vēl zināma tāda vadība. Otrkārt, vajadzētu stingrāku tekstu par tuvajiem austrumiem. Pašlaik teksts ir diezgan izplūdis. Manuprāt, tā ir liela prioritāte, un tas ir arī jāparāda. Un treškārt, es gribētu, lai stiprāk tiktu uzsvērti drošības un atbruņošanas jautājumi. Nevajadzētu tikai aprakstīt izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā, bet jācenšas izdarīt arī konkrētus secinājumus arī mums pašiem. Un visbeidzot, es labi saprotu, ka ir vienmēr grūti piedāvāt kaut kādu jaunu iestādi vai jaunu samitu vai kaut ko tam līdzīgu, kādu jaunu struktūru. bet ja mēs nopietni uztvēram uh, pastiprināto sadarbību, tad tai uh, vajadzētu būt arī uh, juridiski pamatotai. Transatlantijas attiecībās, tad ja mums ir, piemēram, uh, DTIP sarunas, tad rezultāts ir nolīgums, bet kas būs tā struktūra, kas būs tiesīga uh, izskatīt vajadzīgos grozījumus, jo tādi var būt vajadzīgi pēc kāda laika. Mēs uh, izveidojām uh, vienoto tirgu, un te pašā laikā mums bija izveidots parlaments, lai pāraudzītu kopējo tirgu, kad būs, kad būs kopīgs tirgus ar ASV, kas būs šī uzraudzības iestāde. Lūk, uh, par to tiešām vajadzētu vēl parunāt referenta kungs. Salafrankas kungs, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt referentu Miģānu ar šo ziņojumu, kur nosaukums ir Eiropas Savienības loma, lai veicinātu trans plašākas transatlantiskās attiecības. Miģāna kungs ir visai rūpīgi piegājis šim jautājumam, un kā viņš jau to apliecināja, viņ, un apliecināja pirms vairākiem gadiem, labi pārzina dialogu, kurš pastāv starp, starp transatlantiskajiem likuma devējiem. Mēs gaidījām pieteikumus um, no uh, zaļajiem. Botikoferkungs uh, ir spošs zaļo pārstāvis, bet, uh, bet nevienīgais. Bet es domāju, ka šis ir ļoti piemērots kalendāra periods visiem. Kad visas analīzes ziņo, ka līdz 35. gadam notiks um, Eh, ekonomikas pārvietošanās no Atlantijas okeāna uz klusā, klusu un Indijas okeānu. Pasauli ir mainīsies pēdējo gadu laikā, un Savienotās valstis vairs nav vienīgā super eh, lielvara, vairs nepas, eh, nepastāv vairs tikai G8, bet jau G20 norāda to, ka mums ir nepieciešams padziļināt to dialogu, kurā gan Savienotiem valstīm, gan Eiropas Savienībai ir daudz sakama, bet runājot par investīcijām un pasaules eh, IKP, šie spēlētāji ir eh, neapējami. Un šajā kontekstā es domāju, ka vajadzētu pieminēt divus būtiskus aspektus. No vienas puses, par konkrētiem priekšlikumiem runājot, Butikoferā kungs eh, nāca klāra ar interesantu priekšlikumu. Arī es um, domāju to, ka šo ideju varētu padziļināt, bet tiek piedāvāts noturēt Eiropas Savienības um, Savienoto valstu samitu, lai rie, eh, nospraustu mērķus īsā, vidējā, ilgā termiņā, eh, gan daudzpusēji, gan divpusēji, kā arī ir runāts par zināmu leģitimitāti projektiem, ko mēs skatām. Bet Gotikoferkungs šobrīd norit paritārā Eiropas akākā asamblējā nu, ir Eiropas Vidusjūras asambleja, ir Eiropas Latīņamerikas asambleja un Eiro nesta asambleja ar Ziemeļkaimiņu valstīm. Ja mēs varam nobeigt šo projektu ar brīvos tirzniecības formu, tad kāpēc nedomāt par šāda veida asambleju starp eh, Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību? Ir arī citas nianses, bet uh, atstāju referenta ziņā šo analīzi, kurai es varētu pievienoties. Ir vēl viena dimensija, ko referents iekļāvis savā ziņojumā, un viņš lūdz aicina, lai ņemot vērā nolīgumus ar Latviju, Amerikas valstīm, Meksiku un Kanādu, un norāda, ka tiek aicināti sa, um, sabiedrotie pētīt par iespēju, pētīt iespēju veidot plašākas transatlantiskās uh, attiecības un iekļaut periodiskas viedokļu apmaiņas, uh, kas varētu būt par samitiem. Miģēna kungs, vai jūs domājat, ka šobrīd apstākļi ir labvēlīgi? veidot e, trīspusēju samitu. E, manuprāt, tas ir vēl pārāk grib, bet varbūt vidējā termiņā šādu iniciatīvu, tādu iespēju varētu skatīt. Domāju, ka globālā darba kārtība ir aizpildīta ar Eh, dažādiem jautājumiem, ko varētu izpildīt šādā trīspusējā eh, sadarbībā. Katrā ziņā priekšsēdētāji gribu pateikties Mijāna kungam par sagatavoto ziņu, un kurš no vienas puses skata konkrētas eh, in, iniciatīvas un analīze, perspektīvas analīze, un piesaista arī citus globāli nozīmīgus jautājumus, kā arī gribu atgādināt to, ka ir veidojušies jauni apstākļi, ir jauni, pasa, jauni izaicinājumi, taiskaitā arābu eh, pavasaris un vēl citi elementi, bet es domāju, ka ir iespēja konkretizēt šo iniciatīvu, pārveidot to par konkrētām darbībām, kas varētu tikt attīstītas ar konkrētiem mehānismiem. Paldies, gribu atgādināt, ka grozījuma termiņš ir 27. marts pulksten 12. Pēdējais runātājs Landsbērģi kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu teikt, ka es ļoti augstu vērtēju referenta paveikto darbu. Viņš, manuprāt, ir piedāvājis mums jaunu vīziju par to, kas ir transatlantiskās attiecības. Pirmo reizi šajā ziņojumā mums tiešām ir jauna koncepcija par Eiropas Savienības uh, Atlantijas trīstūri. Protams, transatlantiskās attiecības tiek izvirzītas uz priekšu, un tirdzniecība tiek uzsvērta. Jā, mēs tā veidojam partnerību, un tiek pareizi norādītas prioritātes un konkrēti uzdevumi Eiropas Savienībai un Eiroparlamentam. Bet ir vēl kāda lieta. Tas ir trīs stūris. tristūris būtu transatlantiskās attiecības starp uh, Eiropas Savienību kā māti un uh, diviem jaunākiem partneriem par uh, divām mā, uh, māsām un meitām, abām Amerikām. Ja mēs varam šādu trīsturi tik tiešām uh, uh, padarīt par sadarbības instrumentu, tad tas tiešām būtu milzīgs spēks pasaules mērogā, un tas varētu ietekmēt un mainīt visu mūsu civilizāciju. Tagad daži komentāri par mūsu saitēm, bet var runāt par vēsturiskām saitēm, par kultūras saitēm. To var vai no E apsvērumā, vai no kur citur vēl stiprāk uzsvērt. Es domāju, ka tiešām vajadzētu uh, šo koncepciju uzsvērt vēl stiprāk, jo tā tiešām ir ļoti interesanta un jauna. Jā, lūdzu, referenta kungs. Paldies. Empezaré por la, por la señora Neits. Sākšu ar Neits kundzi. Neits kundz, eh, tik tiešām sadarb attiecības ar savienotajām valstīm ir tik plašas, ka savā ziņojumā mēģināju iekļaut paplašinātu transatlantisko um, sadarbību, kas ir praktiski neiespējams uzdevums. Gribu sacīt, ka pašreizējā brīdī, ņemot vērā attiecības Ziemeļa Atlantijas reģionā, tas varētu būt tir, tirzniecības nolīguma uzsākums. Vēl viens jautājums ir tāds, ka manā ziņojumā šim jautājumam nav tik plaša vieta ap, atvēlēta, bet mūsu parlamentā tam ir paplašēta, mm, paredzēta daudz plašāka vieta. Šodien es tikos ar Intas deputātiem, kur tiek sagatavot konkrēta rezolūcija par šo nolīgumu, un Inta ir ar vadošo lomu šajā tēmā. Tas tika apstiprināts um, plenārsēdē 22. oktobrī un saskaņā ar mūsu parlamentā esošajiem eh, noteikumiem man nenāktos eh, no savas puses pārāk iejaukties šajā tēmā. Man šķiet, ka ka tas ir daudz vairāk nekā, nekā pagaidām ir paredzēts. Un trešajā uh, sabitā jau domāju, ka šis jautājums uh, tiks skatīts. Taču no uh, šī kompetences viedoklis uh, nevar pārāk izplūst. Tālāk par samitiem runājot. Pirmkārt, ir gada samiti. Es negribētu, lai būtu institucionalizēta gada eh, samits. Pirmkārt, taču domāju, ka pašreizējie eh, samiti pēc Romas līguma ir pievilcīgāki. Obama 2009. gadā apmeklēja Prāgu, bija samits senajā, for, vecajā formātā ar 27 valstu vadītājiem, ar valdību, tā, toreiz Čehu, Čehijas valdību toreiz mēs runājam 27 dažādās valstīs, katrs par savu tēmatu. Es domāju, ka samiti ar Lisabonas līgumu un tām jaunajām struktūrām, kas mums ir, piemēram, Eiropā domas priekšsēdētājs, tas ir izmainījis formātu, lai palīdzētu veidot uzticības uh, atmosfēru. Un tāpēc es domāju, ka turpmākajiem samat, samitiem ir jābūt um, daudz pievilcīgākiem nekā pirms Lizonas samitiem. Šķiet, ka esmu uz to atbildējis pamatā. Tāpat arī nevaru sagatavot ziņojumu, kas uzņemtos intas kompetences. Ehm, Būtīkoferkungs, paldies par pozitīvajiem komentāriem. Par grozījumiem runājot, tie ir vīļi gaidīti, es tos visus izpētīšu un uzmanīgi, bet trīs īsi komentāri. Klimata pārmaiņas. Jūs sakāt, kā prezidents Obama ir uzsvēri šo punktu. Iespējams, ka pastāvēja telepātija starp jums un eh, mani, un mēs, mēs sākam uh, dokumentu ar to, ka apsveic prezidenta Obamas nostāju cīņā pret klimata pārmaiņām o el tema de las crisis en el extranjero, que es el otro punto que citó. Tāpat vēl Obamu eh, citēju attiecībā uz eh, eh, esošo stāvokli, tāpat par transatlantiskajām attiecībām, bet jūs pilnīgi pareizi norādāt, ka klimata pārmaiņas ir ļoti būtisks jautājums Tik tiešām šis jautājums ir svarīgs, neraugoties uz sarežģīto situāciju. E, otrais punkts e, - runāt e, stingrākā valodā vidējos austrumos. Aicinās izveidot vidēju austrumu jautājumu par prioritāti. Varu piekrīst, aicināt Amerikas administrāciju padarīt šo jautājumu par prioritāru un aizsākt sarunas bez kavēšanās, man šķiet samērā stingra valoda. Es gribētu sacīt, eh, aicināt pielikt pūliņus, bet eh, pieprasīt stingri nodrošināt varbūt pārākās atbruņošanās. Domāju, ka Obama mēģinās strādāt pie šiem jautājumiem, taiskaitā tiecībā gan ar mazajiem ieročiem. 23. punktā. Domāju, ka mums ir jāmē, jādomā par valodas eh, mīkstināšanu uzlabošanu. Tālāk par TPC, par transatlantisko politisko padomi. Domāju, ka tā uzdevums, tās uzdevums būtu koordinēt eh, politiku. Un arī tam pievienojās kolēģis Sala Franka. Jūs norādat eh, līguma institucionālās sekas. Domāju, ka tādas būs, būs eh, jauktā padome, kas periodiski sanāks kopā, lai redzētu, kā attīstās iekšējais tirgus, šis lielais tirgus, brīvās um, tirzniecības uh, tirgus, un pēc tam būs jāveido attiecīgi mehānismi, lai varētu strādāt šajā kontekstā. Bet es atsaucos uz transatlantisko politisko kontekstu kur būs vieta abiem valstu sekretāriem, konkrēti Savienoto valstu puses, eh, tas ir Kerijs no Eiropas Savienības puses Aštoni, un es domāju, ka šis investīciju un tirdzniecības nolīgums būs, bet TPC e, eh, plaš, runās par politikām plašākā kontekstā. Un tad redzēsim, kādā veidā mums šīs darbības notiks. To piedāvāja arī kolēģis Salafranka. Tāpat gribu sirsnīgi pateikties kolēģim Salafrankam par uh, viņa devumu, kas notiks institucionālā ziņā, jau atbildēja Butikoferkungam. Kā es redzu, E, trīspusējā samita nākotne. Domāju, ka jābūt piesardzīgiem šeit. Šis e, trīspusējais samits savienotās valstis e, SELAK un Eiropas Savienība. Tas nebūs tā, kā es to varbūt šobrīd esmu iecerējis, jo pagaidām SELAK prezidējošā valsts ir eh, Kuba, nākošā būs eh, Čīle. Bet eh, vidējā ilgā termiņā pieļauju, ka ir zināms samitu nogurums. Es tāpat arī domāju, ka mums ir e, jādomā par to, ka transatlantiskās attiecības nav e, prioritāšu, samitu prioritāšu rindā. Mums jāapzinās, ka Angolā ir eh, savs potenciāls, eh, tāpat arī jādomā par Brazīliju, par, eh, par Ķīnas potenciālu, bet neviens no šiem spēlētājiem nedomā par tra transatlantisko perspektīvu. Mums ir jādomā par to, kā cešķas valstis šeit būs kā lokomotīves un jāpaturprātā, ka ir drošības uh, Eh, temats, eh, narkotiku apkarošanas temats, eh, komerci, tirznieciskais temats, bet es nedomāju, ka. Mēs strādājot pie transatlantiskā lauciņa bez pārāk lielām varbūt cerībām, bet mudinot Eh, vad, eh, valstu valdību vadītājus, veidojot eh, domu tankus. Tāpat arī. Interes por paulatinamente una cooperación atlántica global. Bet mums ir jādomā par to, kā mēs varēsim piešķirt, tā skaitā no, no komisijas puses piešķirt nozīmi šim tematam. Katrā ziņā paldies par jūsu devumu un turpināsim strādāt pie šī jautājuma. Paldies, referenta kungs. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Mil Milana Kabrinoka paziņojums uh, par novērošanas uh, misiju Armēnijā uh, šī gada 16. līdz 19. februārim. 18. februārī uh, notika prezidenta vēlēšanās Armēnijā. Un eh, Sarkisjāna kungs tika ievēlēts pirmajā raundā. Vēlēšana novērošanas misija paziņoja preskonferencē, ka vēlēšana noteikumi tika piemēroti kopumā labi un tika ievērotas arī pamatbrīvības. Bet novērotāji pieminēja arī, ka bija arī dažas lietas, kas izraisīja bažas. Vēlēšana dienā viss bija mierīgi un kārtīgi, bet tomēr sagatavošanas procesā e, bija traucējumi un e, bija e, arī novēroti zinām pārkāpumi. Otrajā raundā Rafiks Ovaņisens um, Jerevānā apstrīdēja rezultātus, un viņš joprojām uh, tos apstrīd. 2. martā um, misija sagatavoja pēcvēlēšanu ziņojumu, kas bija daudz kritiskāks nekā pirmie ziņojumi, un izteica pamatotas bāžas par pēcvēlēšanu notikumiem. Tagad došu vārdu Milānam. Milāns Sabrnoks kas vadīja vēlēšanu novērošanas misiju. Viņš tagad pastāstīs mums par misijas uh, norisi un arī par attiecībām ar citiem novērotājiem. Paldies priekšsēdētāji! Mani sauc Cabernoh, bet jūs uh, gandrīz pareizi to izrunājāt kolēģi! Man bija tas gods vadīt Eiropas parlamenta vēlēšanu novērošanas delegāciju, eh, kas novēroja 18. Eh, februāra prezidenta vēlēšanas Armēnijā. Mūsu delegācija eh, bija Johims Celers, Elēna Basesku, Džolis Džoli kundze un eh, Černīcka kungs. Es gribētu pateikties kolēģiem par lielisku sadarbību mesijas laikā. Šodien es koncentrēšos savā ziņojumā uz divām lietām. Pirmkārt, prezidenta vēlēšanas Armēnijā un eh, starptautiskā sadarbība eh, attiecībā uz novērošanas misijām. Tātad visu pirms par vēlēšanām. Es gribētu atgādināt, ka šīs vēlēšanas bija kā pārbaude Armēnijas demokrātijai. Eiropas parlaments savā rezolūcijā, kas tika sagatavota 2012. gada aprīlī, ka sarunas par asociācijas nolīgumu ar Armēniju uh, ir atkarīgas no brīvām, neatkarīgām vēlēšanām, kas atbilst uz starptautiskajiem un Eiropas standartiem. Šādas vēlēšanas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi attīstītos mūsu attiecības ar Armēniju. Otra lieta, ko gribu uzsvērt, ir sadarbība starp starptautiskajām vēlēšanu novērošanas misijām. Šīs misijas nodrošina to, ka starptautiskā kopiena runā ar vienu balsi, veicot vēlēšanu novērošanu. Parlamentārā asamblēja Eiropas uh, padomē un uh, uh, OSCE ir uh, uh šo misiju dalībnieki, un ECO e, izlēma, piemēram, šoreiz Armēnijā nepiedalīties uh, vēlēšanu novērošanā. Tāpēc uh, šādā veidā ECO parlamentārā asamblēja uh, apstiprināja lēmumu, kas tika pieņems 2012. gada decembrī Dublinā, proti, ka sadarbības nolīgums Uh, ar ECO vairs nav spēkā. Es uh, par to runāšu vēlāk. Bet tagad pievērsīšos prezidenta vēlēšanām Armēnijā. Kādi tad ir secinājumi un kādas ir iespējas sekot e, tālāk šīm vēlēšanām? Pagaidu secinājumi starptautiskajiem novērotājiem bija visai pozitīvi. Uh, tika aprakstītas labi organizētas vēlēšanas, kuru gaitā tika ievērotas visas pamatbrīvības. Televīzija un masu mēdīja izpildīja uh, savas saistības, līdzsvaroti tika pārstāvēti visi kandidāti, bet kampaņas laikā tika ļaunprātīgi izmantoti administratīvie resursi. Uh, un tāpēc valdošā partija ieguva priekšrocību. Tas ir pretrunā ar Kopenhāgenes dokumentu, kas ir viens no pamatstandartiem organizējot vēlēšanas. Diemžēl eh, nebija īstenas konkurences starp kandidātiem, tāpēc, ka trīs eh, galvenās partijas izlēma nepiedalīties vēlēšanās. Pēc tam, kad tika publiskoti oficiālie rezultāti, kas eh, norādīja, ka uh, Uh, Sarkosjāns, pašreizējais prezidents, tika pārvēlēts pirmajā raundā. Mēs sagatavojām pagaidu ziņojumu, un tajā tika paustas bažas par pārāk lielām sakrītībām starp dažādā, dažādiem vēlēšanu iecirkņiem. Tad, tur gandrīz visi vēlētāji novēlēja par paši, pašreizējo prezidentu. Um, un 14. martā šajā gadā Konstitūcijas tiesa uh, noraidīja uh, uh, opozīcijas līdera prasību un tādajādi apstiprināja prezidenta vēlēšanu likumību. Es gribu uzsvērt, ka Eiropas parlamentam ļoti svarīgi ir uh, uh, ņemt vērā starptautisko novērotāju uh, atzinumu. Mēs pieņemam zināšanai Armēnijas iestāžu centienus nodrošināt taisnīgas vēlēšanas, tika ņemti vērā daudzi ieteikumi, kas tika izteikti pēc iepriekšējām vēlēšanām, un tika darīts daudz, lai iesaistītu visas ieinteresētās puses sabiedrībā. Es domāju, ka mums vajadzētu ļoti cieši sekot uh, tam, kā tiek īstenoti um, starptautiskās novērošanas misijas uh, ziņojuma ieteikumi. Un ir svarīgi, lai Armēnijas iestādes sasniegtu konkrētus rezultātus, veicinot uh, sociālās un ekonomiskās reformas tādajādi izpildot nosacījumus, lai noslēgtu Armēnijas asociācijas nolīgumu un lai vēlēšanu process Armēnijā atkal kļūtu uzticams. Es gribētu paust arī savas bāžas par ECO parlamentārās asablējas nostāju. Manuprāt, šis lēmums ir kaitīgs vairākos līmeņos. Parlamentārās asamblējas uh, biroja nostāja uh, vaina uh, starptautiskās kopienas iespēju runāt vienā balsī. ECO un ODIR nesaskaņas ir jāatrisina. ECO valstis - Krievija, Kazahstāna, uh, Baltkrievija, Uzbekistāna, Taģikistāna - šīs valstis cenšas uh, vājināt ODIR un tās novērošanas kapacitāti. Mēs aicinām uzsvērt, cik svarīgi būtu, lai ECO atkal iesaistītos novērošanas misijās un sadarbotās ar ODIR. Visbeidzot, parlamentārās asamblējas biroja nostāja ECO apdraud arī sadarbību Eiropas līmenī Un Eiropas parlaments vienmēr ir iestājies uh, par to, cik svarīgas ir novērošanas misijas, lai nodrošinātu demokrātiju un tiesiskumu. Elmars Broks 26. Uh, martā uh, ir paredzējis viedokļu apmaiņu ar ECO. Edvards Makmilans Skots būs delegācijas vadītājs, un es ceru, ka arī AFED komiteja uh, būs uh, uh, spējīga šo, palīdzēt šo problēmu atrisināt. Paldies, kolēģi! Manā sarakstā runātāja vairāk nav. Eh, so, next point is the... Un nākošais punkts ir brīfings, ko sniegs mums Kristofs Līzeks un Alois Pēterle par vēlēšanu novērošanas misiju Kenijā 22. 6. martā šogad. Un ar prieku redzu, ka abi ir kopā ar mums Līzeka kungs, kurš vadīja īso mm, Eiropas Savienības misiju, kā arī mūsu kolēģis Peterle, kurš bija galvenais novērotājs Eiropas Savienības novērošanu misijā. Vēlēšanas notika pirmdien, 4. martā, un pagaidām rezultāts ir mierīgs, kas ir kā atvieglojums pēc pēdējiem vardarbīgajiem notikumiem 2007. gada vēlēšanās. Tomēr Mēs apzināmies, Kenjatas e, e, uzvara ar nelielu pārsvaru tiek apstrīdēta. Un Kenjata sakarā un šo notikumu sakarā dosim vārdu Līzeka kungam, kurš mūs informēs par vēlēšanām. Jūs izvēlēsieties, kurš no jums izteiksies pirmais. Um. E, panie Przewodniczący, e, myślę, że fakt... Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka tas fakts, kā Peteras kungu mēs esam jūs vidu šodien, apstiprina to, ka šī sadarbība starp Eiropas Savienības ilgtermiņa misiju, kur vadām Peteras kungs, Un manu delegāciju, Eiropas parlamenta delegāciju, kas tikai pavadīja dažas eh, dienas uz vietas, ir nozīmīgi. Un tāpēc esmu, pirmkārt, es gribu pastāstīt par uzņemšanu uz vietas. Šī Šajā sakarā pastāstīšu par pirmsvēlēšanu kampaņas pēdējo dienu. Mēs varējām tikties ar vietējo administrāciju, ar partiju pārstāvjiem un tikties ar Eiropas diplomātisko korpusu, tā skaitā Eiropas diplomātijas vadītājus vietas, ar kuru mēs varējām divas reizes tikties šīs īsās uzturēšanās laikā. Mūsu delegācijā ietilpa septiņi deputāti no četrām dalībvalstīm un politiskajām grupām. Tātad um, domāju, ka, lai gan šī delegācija nebija ļoti plaša, tomēr tā bija samērā daudzveidīga. Kā jau es sākotnēji sacīju, šī misija bija samērā īsa. Pēc ierašanās mēs varējām uzklausīt Pēterles uh, kungam brīfingu un um, saņemt nepieciešamo informāciju. Pirms tiekamies ar Kenijas administrācijas pārstāvjiem, mēs varējām tikties ar praktiski visu dalību valstu vēstniekiem, kuriem Kenijā ir vēstniecības. Šķiet, ka tādu ir 17. Visi vēstnieki bija klāt. Un Tās bija ļoti interesantas tikšanās, bet dažkārt dalībvalstu vēstnieku viedokļi atšķīrās. Kā jau sacīju, varēja tikties ar vairākiem kandidātiem, pat prezidentām at kandidātu, taču mums, kā īstermiņa misijai, mēs nevarējām tikties ar visbūtiskākajiem kandidātiem, un domāju, ka par to sīkāk pastāstīs Pēterlis kungs mēs varējām tikties ar eh, dažādu politisko pārtīju pārstāvjiem. Vēlēšana dienā mēs sadalījāmies trīs grupās un novērojām vēlēšanas galvaspilsētā Nairobi un Naivašā pilsētā, kas atrodas uz ziemeļiem no Nairobi. Varētu teikt vairāk lauku apvidū. ko mēs varējām konstatēt vēlēšanu dienām. Tas ir um, izklāstīts mūsu dokumentā un atbilst uh, Pēterles kunga novērojumiem. Es atsaucos šeit tikai uz, tikai un vienīgi uz vēlēšanu dienu. Uz vietas mēs varējām konstatēt, ka vēlēšanas tik tiešām bija ļoti labi organizētas. Visi delegācijas deputāti vienbalsīgi uzteica labo sagatavotību un augsto profesionālismu vēlēšanu e, komisijās uz vietām. Šo vēlēšanu kolēģiju deputāti bija ļoti labi sagatavoti un mums nebūtu nekādas kritiskas piezīmes, ne iebildes, ataiskaitā no citiem starptautiskajiem vai vietējiem novērotājiem katrā ziņā vismaz tajās vietās, kuras mēs apmeklējām. Priekšsēdētājs sākotnēji jūs eh, pieminējāt 2007. Eh, gada vēlēšanu traģiskos notikumus. Diemžēl eh, tādi ir ziņoti tikai pār Mombasu pilsētu. Diemžēl arī šeit ir jāziņo par upuriem vairāk nekā 100 desmit cilvēki ir gājuši bojā. Tad viņu vidū ne tikai, upuru vidū ne tikai policijas darbinieki, bet arī eh, sarkanā krusta darbinieki. Taču jānorāda, ka šis bombas incidents vairāk ir saistāms nevis ar vēlēšanu procesu, bet ar separātistu grupām, kas vēlas eh, vēlējās eh, izmantot vēlēšanu dienu, lai nāktu klajā ar savām prasībām attiecībā uz daļas no Kenijas teritorijas pieprasīšanu. Kā jau es sacīju, šis ir vairāk izolēts fakts, lai gan traģisks un laimīgā kārtā šādu notikumu atkārtošanās nenotika. Nairobi situācija bija mierīga, un es biju zināmā mērā pārsteigts, esmu arī to ierakstījis savā ziņojumā par to, ka Kenijas pilsoņi masveidā piedalījās šajās vēlēšanās. Pie vēlēšana iecirkņiem stāvēja rindas, un arī savā laikā Polijā mums bija vērojamas rindas vēlēšana iecirkņu priekšā, bet tas nav salīdzināms ar Kenijā redzēto. Sākot no pulksten četriem rītā cilvēki stāvēja rindās. Un politiskās partijas bija aicinājušas būt klāt no pirmajām rīta stundām. Cilvēki mierīgi gaidīja savu kārtu, dažkārt viņi stāvēja rindā vairākas stundas, jo rindas garums varēja būt tūkstots cilvēku. Neraugoties uz šīm problēmām, vēlos pasvītrot to, ka vēlēšanas noritēja mierīgi un bez incidentiem. Mēs varējām novērot, un to norāda arī citu, gan Eiropas, gan starptautisko, gan vietējie novērotāji. Mēs Eh, varējām saskarties ar vairākām eh, vēl elektroniskās eh, sistēmas atteicēm. Šī elektroniskā reģistrācijas sistēma bija iecerēta ļoti augstā līmenī, bet, diemžēl, vairāku iemeslu dēļ, pavisam prozaisku iemeslu dēļ, tādu kā elektrības padeves uh, Eh, pārtraukumi vai problēmas ar baterijām, šī sistēma vairākas stundas nedarbojās. Bet, kā jau sacīja preses konferencē, pat Eiropā mums nav tik eh, attīstīta moderna sistēma vēlēšanā eh, gadījumiem. Vietējā vēlēšana komisija, neraugoties uz tehniskajām problēmām, prata izkļūt no situācijas un atgriezties pie klasiskās vēlēšanu reģistrācijas sistēmas ar papīra listēm, kur vajadzēja parakstīties un nebija nepieciešams atstāt pirkstu nospiedumus. Domāju, ka tas palēnināja vēlēšanu procesu, taču nekādā veidā neietekmēja rezultātu, un arī balsojums noritēja ļoti labi. Tāpat arī gribu teikt dažus vārdus pār sanāksmēm pirms vēlēšana dienas. Kenjata kungs ļoti svarīgi to norādīt. Atteica mums tikšanos. Savukārt, korda politiskais grupējums, kas saistāms ar premjeru Odangu, tikās ar mums, mēs varējām sastapt vienu no ministriem, kas eh, cita starpā pārvaldīja vēlēšanu kampaņu un sarunu laikā mēs dzirdējām, ka viņa politiskais spēks bija apņēmies respektēt vēlēšanu rezultātus neatkarīgi no tā, kādi tie ir iespējams um, jūs zināsiet, ka vēlēšana rezultāti nav līdz galam apkopot. Vēlēšana komisija ir publicējusi rezultātus. Rezultāti ir 50,7% pār Kenijata, bet. Uh, e, šeit visa starpība balstās uz dažiem tūkstošiem balsu. Šie rezultāti tika iesniegti pēc tam tiesā, tos apstrīdēja opozīcija, un pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām tiesas lēmums tiks publiskots pēc eh, dažām nedēļām. Varbūt Peterlis kungam ir precīzāka informācija, katrā ziņā tā ir manā rīcībā esošā. No manas puses tas būtu viss, un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir, un esmu pārliecināts, ka Pēterus kungs vēl nāks ar savu izklāstu kā ilgtermiņa eh, misijas vadītājs. Vodīja parlamentu. Paldies, eh, paldies par iespēju izteikties priekšsādātāji un paldies eh, Līseka kungam kā misijas vadītājam. Līseka kungs bija ļoti uh, labs vadītājs eh, septiņiem deputātiem, un viņam ir ļoti laba atmiņa. Tas ir ļoti noderīgi. Viņš tagad pastāstīja visaptveroši par vēlēšanu norisi. Es gribu piemetināt tikai sekojošo. Pirms pieciem gadiem vēlēšanas eh, bija traģiski atšķirīgas eh, pāri tūkstošiem cilvēku gāja bojā, 500 tūkstoši tika pārvietoti un vairāki tūkstoši joprojām neatraduši savu ceļu atpakaļ. Vēlēšana novērošanas misija sagatavoja toreiz ziņojumu, kas tika ņemts vērā, pārstrādājot valsts konstitūciju un arī likumu par vēlēšanām. Kenija no institūcijas skatu punkta bija šoreiz daudz labāk sagatavota vēlēšanām. Ir vēlēšanu kodeks, konstitūcija ir grozīta, bija neatkarīga vēlēšanu komisija, bija arī uh, tieslietu reforma veikta šajā laikā, un bija arī citi uzlabojumi. Bet jāsaka, notika jau sešas dažādas vēlēšanas, Uh, mēru, reģionālo uh, valdību uh, vēlēšanas. Viss tas notika reizē ar prezidenta vēlēšanām. Un tas, protams, bija liels sloks gan vēlētājiem, gan vēlēšanas komisijām, bet viss notika ļoti profesionāli. Protams, bija arī tehniskās problēmas, bet šīs garās vēlēšanas tik tiešām notika ļoti profesionāli, neskatoties uz milzīgu vēlētāju skaitu. Un es domāju, ka e, rezultāts e, ir vērā ņemams. Mēs e, redzam, ka tikai 0,7% nošķir uzvarētāju no zaudētāja. Tikai uh, daži tūkstoši balsu nošķirki Ņāta kungu no otrā kandidāta. Un uh, zaudētais vērsās uh, tiesā sestdien, tāpēc mums vēl jānogaida tiesas nolēmums. Tas ir jāizdara divu nedēļu laikā, bet Eh, šī prasība iekļauj arī pieprasījumu pasludināt vēlēšanas par nederīgām, par spēkā neesošām. Mēs joprojām gaidām tiesas nolēmumu, bet jāsaka, eh, ļoti pozitīvs ir jau tas fakts, kā situācija attīstās mierīgi un miermīlīgi, ka visi var paust savu gribu miermīlīgā veidā. Daudzi gaidīja savādāku iznākumu. Un daži cilvēki devās prom no Nairobi vai pat no Kēnijas bailēs eh, no eh, iespējamiem konfliktiem. Bet par laimi eh, Kēnija šoreiz bija jau nobriedusi tik svarīgam pasākumam. Un es gribētu ja teikt, ka mūsu misija nebija nemaz tik romantiska. Mums bija 65 novērotāji kopā, un daži uh, pat pauda bāžas par mūsu objektivitāti. Mums bieži vien nācās skaidrot cilvēkiem, kas mēs tādi esam, kāds ir mūsu mandāts, to sadarbojoties uh, savā starpā, es domāju, mums izdevās visiem pierādīt, ka mēs strādājam neatkarīgi un objektīvi. Bet ļoti bieži tika pacelt sekojušais jautājums arī preses konferencē. Proti tika jautāts, ko mēs domājam par to faktu, ka divi no kandidātiem uh, ir uh, iesaistīti starptautiskās krimināla tiesas lietā. Mums nav mandāta uh, to komentēt, mēs nedrīkstam paust politiskās preferences. Bet, ja šis jautājums kļūs par svarīgu elementu politiskajā procesā, tas arī būs jāizskata. Bet vēlēšana procesu mēs nevēlamies traucēt, tajā mēs nedrīkstam iejaukties, kā teica Līsaka kungs dalību valstīm nevienmēr ir vienādi uzskati par situāciju, un, protams, viedokļi ir arī jāpauž. Šīs vēlēšanas izraisīja lielu interesi, un nekad vēl nav bijis tik daudz starptautisko novērotāju. Āfrikas Savienība eh, darīja ļoti daudz, lai koordinētu visu novērotāju darbību un e, koordinēšana tik tiešām notika. Visi novērotāji e, labi sadarbojās, un es domāju, ka e, rezultāti ir ievērojami. Mēs tikāmies ar vairākiem vēlēšanu kandidātiem. Kenjāta kunga koalīcijas pārstāvji bija mūsu sanāksmēs. Mēs tikāmies ar Ruto kungu. Un mūsu attieksme pret visiem kandidātiem bija vienāda. Misija pieņems gala lēmumu uh, savā ziņojumā par to, vai vēlēšanas ir bijušas uh, taisnīgas un neatkarīgas. Bet, lai to izdarītu, mums jānogaida vēl tiesas nolēmums. Līdz process ir noslēdzies, mēs nevaram nekādu gala ziņojumu sagatavot. Lūk, tas būtu arī viss no manas puses. Protams, ir ļoti daudz interesantu detaļu, ar kurām es varētu dalīties neskatoties uz uh, izskanējušām bažām, es gribētu uh, teikt, ka pārsvarā mūs uzņēma ļoti labi. Bet reizēm cilvēki vēlējās, lai mēs iejaucāmies notiekošajā. Tomēr mums nācās atteikt, jo mēs nedrīkstam to darīt. To nepareic mūsu mandāts. Tas jādara atbildīgajām uh, iestādēm. Noslēgumā Eh, gribu teikt, ka es pats personīgi daudz iemācījos par Kēniju, iepazinu šo valsti, kas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partneris. Tagad Kēnija labi zina, kas ir kārtīgas vēlēšanas vietējā līmenī un arī starptautiskajā līmenī. galvenais uh, uzdevums bija noturēt mier, uh, miermīlīgas vēlēšanas, un tas arī notika. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju! Anyone? Vai uh, kāds uh, gribētu izteikties? Senjor Guerrero. Guerrero kungs. Gribēju tikai mm, norādīt, ka gan no Eiropas vēlēšanu novērošanas, gan parlamenta delegācijas misijas ziņojumi skaidri un objektīvi norādīja to, ko mēs darījām Kenijā, un ceram, ka rezultāts tik tiešām tiks apstiprināts un pieņemts no abām pusēm un novedīs pie uh, mierpilna atrisinājuma. Paldies, kolēģi! Turpin priekšsēdētājs pēc šīs garās darba dienas grib pateikties jums par jūsu uzmanību, pacietību. Paldies! Thank you.